diskusijas par Alžēru un arī strādā pie Sahelas eh, globālās darba kārtības. Šajos eh, ievadvārdos es ļoti vispārīgi ieskicēšu situācijas kopskatu. Runājot par situāciju šajā reģionā, ar vien jāpatur prātā, ka šis reģions ir ļoti tūs Eiropai, un visas situācijas aspekti e, ietekmēs e, Ziemeļāfrikas situāciju, vai tad būtu runa par uh, narkotika kontrabandu, imigrāciju vai terorismu, un tā ir ļoti plaša zona, ko varētu devēt par strateģisku, ģeostrateģisku zonu, kas īstenībā iekļauj arī Eiropu, uh, Ziemeļāfriku un pašu Sahel zonu. Taču eh, raksturīgs ir tas, ka tā nav labi strukturēta un te nu mēs saskaramies ar daudzajām grūtībām. Eiropas Savienība ir savā stratēģijā Sahel, eh, Sahels jēdzienā iekļauj piecas valsts, taču īstenībā mēs zinām, ka te ir arī runa par ļoti plašu valsts kopumu, daudzas ziemeļu, Āfrikas valsts austrumu Āfrikas valstis, kam ir eh, tieši izeju uz eh, Eiropas kontinentu, un es domāju, ka Sahels situāciju raksturo tas, ka jāpaturprātā, ka tā ir ļoti plaša zona un kas patiesībā paplašinās Eiropas kontinentu virzienā. Te, protams, esam panākuši progresu gadu gaitā. Eh, Sahela stratēģija Eiropas Savienībā četri gadi Te ir arī daudzas citas stratēģijas, kas liecina par starptautiskās sabiedrības interesi par šo zonu. Ir panākts zināms progress galvenokārt militārajā jomā, galvenokārt pateicoties Francijas e, darbībai Mali valstī. Un te liela nozīme ir Nigērijai, Nižērai, ietekmējot arī Malī, Boko Haram Lībijas situācija, tātad tika panākta militārā stabilizēšanās, pateicoties starptautiskajai militārai darbībai. Tā tika paildzināta ar būtisku, ar arī ANO spēku darbību malīt ziemeļos. Un tad ir šīs valstis, kuras pat labam dēvē par G5, ir vēlme strādāt kopā, uh, griba sadarboties. Mēs zinām, ka ir, tā ir runa par reģionālo aspektu, jo ir ļoti daudz dažādu saikņu, milzīga dažādība, kas arī nav īpaši struktūrā starp dažādajām valstīm šajā reģionā. Otra lieta. Nu, tika, tika uzsāks diskusijas par uh, Mali stabilizēšanu, Vagadugu mm, nolīgums, kas tika noslēgts pirms gada, kas ļāva noturēt vēlēšanas malī, un tagad arī Alžīras diskusijas, kas pakāpeniski, te gan, protams, turam īšķus, ļaus nodrošināt vadoni līderi Bamako. Un tā te, protams, ir runa par visiem centieniem šajā kontekstā, lai nodrošinātu dažādu valstu <clears throat> politisko stabilitāti, tātad malī pēc uh, valsts apsvārsumu, tad vēl arī runa par eh, Burkina Faso, kur arī ir bijuši nemieri, un pat labam norisinās stabilizēšanās process diezgan veiksmīgi. Un nu, tā tad ir daudz labvēlīgu komponenti, kas liecina par to, ka ar eh, starptautiskās sabiedrības atbalstu ir iedibināta pozitīva dinamika. Tomēr eh, jāņem vērā, ka darbojas Boko Haram, ka ir arī nestabila situācija Lībija, arī Mali situācija ir ļoti nestabila, vairākas terorista grupas tika novaināts, citas atkal nē, un šis fenomens paplašanās, jūs, protams, visi zināt, ka ir bijuši uzbrukumi Čadā šorīt, uh, Tas liecina par šīs ietekmes zonas pieaugumu, un tad vēl arī bija uzbrukumi malī dienvidos. Nav vienmēr skaidrs, kurš ko dara, taču drošības zona nepārprotami tagad tiek jaukta ārā, un jāmobilizē visi starptautiskie spēki, lai uzlabotu situāciju. Bet te ir runa par valdības un valsts nestabilitāti, demokrātisko situāciju, nabadzību, kas, protams, visu šo problēmu loku tikai pastiprina. Un šodien nonāk tādā situācijā, kur daudz lietas jau ir paveiktas stabilizācijas vārdā, uh, kas likās īstena, un līdztekus tam mēs redzam, cik milzīga ir visa šī, cik milzīgs visu šo problēmu lokus. Tāda ir nedaudz situācija. Startautiskā sabiedrība dara daudz, arī es ir daudz darījusi, un tomēr ir zināmi riski, kas ar vien pastāv, es jau dažus ieskicēju. Pārsteidzoši ir tas, ka Sahēlas reģionu reģionam ir palīdzējis starptautiskā sabiedrība, šī, palīdz, šis palīdzības apjoms ir pieaudzis, tas norisinās attīstības atbalsta. Ietvaros 4 miljārdu dolāru ik gadu tiek saņemti, tas, protams, ir eh, nozīmīgs apjoms, īpaši tas dodas uz Mali. Daudz starptautisko spēlētāju piedalās eh, šajā mobilizācijas procesā arī Eiropa. Uh, Eiropas Savienības dalībvalsts un institūcijas sniedz apmēram 40% no šīs atbalsta summas. Runājot par Eiropas Savienības pusi, jūs zināt, ka esam ļoti spēcīgi mobilizējuši mm, krīzes, eh, malī krīzes eh, situācijā, kas pirms vairākiem gadiem sākās un vēl pirms tam, pateicoties Sahēlas stratēģijai, uh, mēs ņemam vērā šīs krīzes um, parametrus un paredzējām šo papildināmības principu starp atbalstu un, ko sniedz Eiropas Savienība, un drošības jautājumiem. Tātad abu aspektu uh, sabalansēšana ir ļoti svarīga krīzes risināšanai. Eiropas Savienība ir, ies, ir pēc iespējas daudz mazliet savus spēkus tajā procesā, ko devējam par Briseles konferenci par Mali. Esam mobilizējuši 2 miljārdus eiro pirms apmēram 2-2,5 gadiem. PSDC operācijas arī ir norisinājušas Nižērā un Malī. Um, tika arī uh, izvērsta militārās apmācības um, Malī, iesaisties daudz dalībvalstis. Un ar vien vairāk pieauga interesi, man jāsaka, no daudzu valstu puses. Tās ir tādas valstis, uh, kam ir mazāk bijušas attiecības ar uh, Āfriku, ar valstīm, kas ir uh, dienvidos no Sahāras. Un tas ir nozīmīgi. Es bieži uh, dodos uz dalībvalstīm, kas man aicina, tiku aicināts vairākās dalībvalstīs, kas nav bijušas e, tradicionālie partneri, tās vēlēs vairāk saprast, kas notiek un arī piedalīties šais procesos šodien. Eiropas Savienība ir strādājusi un turpina strādāt par 11. Eh, feb eh, kredītu piešķiršanu, te ir arī 3 miljārdiem eiro, kas tiks piešķirti tuvāko gadu laikā, un Eiropas Savienība ir papildinājusi savu stratēģiju ar reģionālo rīcības plānu. Manā skatījumā tam ir tas labums, ka tas ir identificēts četras prioritātes. Jaunieši, migrācija, robežas un radikalizēšanās Šie ir četri galvenie temati, kas ir identificēti šajā ziņā. Eiropas Savienība varētu piešķirt pievienoto vērtību, ņemot vērā savas zināšanas, kas jau uzkrātas noteikumā, vēlos sacīt, ka esmu identificējis vairākus izaicinājumus, kas ir īpaši nozīmīgi. Pirmkārt, reģionāla struktūrizācijas eh, izaicinājums eh, ir tāds iesaistās puses ļoti sadrumstalotas, Un tad runa par Alžēriju. Alžērija ir reģiona liel, lielvara savā ziņā un sniedzot atbalstu diskusiju procesam Malī, Alžīrija ir apliecinājusi savu vēlmu būt nozīmīgam spēlētājam. Un šodien Alžīrija, es domāju, ir apzinājusies jauno reģionālu situāciju, kas ir iedibinājusies pirms vairākiem gadiem, un tā vēlas uh, Um, uzturēt savu centrālo lomu Alžērijas nolīguma kontekstā. Tas var palīdzēt šai reģionu struktūrāizšanai, kas varētu nākt par labu. Otrakārt, es uzskatu, ka ir efektivitātes uh, izaicinājums starptautiskiem atbalstam. Te ir paradoks tāds, ka tā ir zona, kas saņem daudz atbalsta. Taču jautājums ir par to, kā labāk organizēt šo atbalstu, kā identificēt prioritātes, kas būtu tuvāk īstenai situācijai. Ano, īpašais pārstāvis Sahēlas reģionām Romano Prodīkungs pirms pusotra gada diviem gadiem sagatavoja ziņojumu. Viņš aicināja strādāt citādi pie šīs zonas. Viņš ir aicinājis izveidot īpašu Sahēlu fondu, kas nebūtu vairs uz jaunu resursu mobilizēšanu, bet gan uz uh, Uh, globalizēšanu, struktūrizēšanu šim atbalstam. Viņš aicināja izveidot arī pētniecības programmu šai zonā, Sahelā. Skaidrs, ka ir daudz izaicinājumu. Es nezinu, vai mēs ļoti labi pazīstam īsteno situāciju un ka mēs to pārzinām. Treškārt, manā skatījumā ir vēl viens izaicinājums saistībā ar ekonomisko izaugsmi, kas veido darba vietas. Protams, tas ir cieši saistīts ar migrācijas izaicinājumu un jauniešu situāciju. Demografiskā jautājuma skaidrs, ka te ir ļoti daudz jauniešu. Katru gadu vairāki miljoni jauniešu nonāk darba tirgū. Šis izteikums mums ir pazīstams, taču viņiem nav darba vieta un skaidrs, ka tas viņiem liek eh, novērsties no pareizā ceļa Um, ļauties bezcerībai, un tas ir raksturīgs jauniešiem daudzās valstīs. Un uh, tā, tas mums arī jārisina. Ceturkārt mums, protams, jāpanāk malī stabilizēšana. Eiropas Savienība ir uh, atbalstījusi Alžīrijas nolīgumu parakstīšanu. Mēģin, šie centieni ir jāpārvērš darbībā. ANO minusmā arī spēlē savu lomu, un e, visi Eiropas spēlētāji, kas jau darbojas, arī sniedz atbildus e, gaidām, kas ir no šīm nolīgumiem. Šajā reģionā, es vēlos sacīt, valda liela uzticēšanās Eiropas Savienībai, Eiropiešiem visumā, vispār mūsu uzskat par vispozitīvākajiem vispozitīvākajām iesaistītām pusēm tiek, kam ir daudz saikni, daudz zināšana, un tas, protams, veicina uzticēšanos arī Eiropas Savienības iestādēm, dalībvalstīm. Daudzas dalībvalstis ir aktīvi šai zonā, un tas ir izaicinājums visiem. Tā tad ir labāk jāorganizē šī darbība ap šiem darbiem. Un tad piektais, ap šo darbību piektais izaicinājums ir attālu, ir eh, tātad steidzamība. Es aktīvi darbojos, kad ir kāda steidzamības situācija, taču ar to vien nepietiek. Šodien ir 70, 80 miljoni iedzīvošai zonā un eh, drīzumā jau būs 200 miljoni. Tā tad ir jāzina, kā mums jāorganizējas pamazām, lai stātos pretī veselai virkne izaicinājumu labākos apstākļos. Un es domāju, pēc iespējas drīzāk ir jāatlasa tādi um, Āfrikas um, spēlētāji, kas zina, kāda ir situācija, kā vadīt dialogu. Pastāv risks, kā attālināsies pamazām Eiropa no Āfrikas, un situācija nevienmēr tiek skatīta tādā pašā gaisā. Gaismā turklāt uh, pieņem spēkā tradicionālais islāms jāizvairās no pārpratumiem starp Eiropu un tās Āfrikas partneriem, īpaši Sahēlas reģionu. Un noslēgumā vēlos sacīt, ka esmu pārliecināts, ka parlamentārieši un politiķi var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu attiecībās starp ES un Sahēlu Āfriku Mums ir nepieciešama atbild, atbildīga politiķi, mums nepieciešams, lai viņi pēc iespējas vairāk atbalstītu uh, stabilitātes procesu. Un es esmu bijis daudz vairākās valstīs, un man ir bijusi iespēja tikties nacionāliem parlamentāriešiem, un viņi tiešām ļoti interesējas par šiem jautājumiem, viņi vēlas pēc iespējas tālāk doties šajā virzienā. Paldies! Paldies! Ir vairāki kolēģi, kur vēlas uzdot jautājumu, un pirmā Marija Maļī lūdzu. Merci, Paldies, priekšsādātāja kungs. Vēlētos pateikties Demontonu kungam par viņa uh, veikto diagnostiku, kas man tiešām ļoti iespaidoja. Un uh, Eh, Sahela zona tika uzskatīta par tā saucamo pelēko zonu, kas netiek pārvaldīta, kur notiek dažāda veida kontrabanda un uh, kur situācija ir ļoti nedroša. Es gribēju uzdot vairākus jautājumus, lai precizētu jūsu teikto. Uh, Pirmkārt, lī, līdztekus naudai, kas tiek piešķirt šai zonai, ko konkrēti Eiropas Savienība dara, lai stiprinātu pārvaldību šais valstīs un cīnītos pret dažādu veidu kontrabandu, narkotiku, ieroču cilvēku kontrabandu, ka ši, visas šīs parādības ir saistītas ar terorismu un to atbalstu konkrēti par 3,5 miljārdiem, ko jūs minējāt, runājot par turpmākiem gadiem. Jūs nedaudz ieskicējāt, kā šī nauda varētu tikt izmantot. Es gribētu zināt, vai šīs problēmas arī tiek ņemtas vērā. Un jautājums šie 3,5 miljārdi eiro, cik ilgam laikam tie ir paredzēti. Tālāk jūs runājāt par Eiropas Savienības darbību. Es gribētu zināt, kādās konkrētās valstīs šie pasākumi tiek veikti, kuras valstis uzņēmās saistības attiecībā uz aizsardzību malī, bet kādās vēl citās valstīs otrkārt palīdzību valstu stabilizācijai kuras vēl valstis šeit varētu iesaistīties. Paldies! Gomešs kundze lūdzu nākamā. Es uh, arī vēlētos jums jautāt, jo jūs uh, norādījāt, ka Alžīrija ir reģiona lielvara, bet tas, ka Alžīrija un Maroka nesarunājas un nesadarbojas uh, šai uh, reģionā, nu, tā tad šīs uh, valstis patiesībā varētu spēlēt lielāku lomu šai reģionā. Nē, tikai runājot par šo rietumu Sahāras konfliktu, vai jūs saskatāt, ka šāda attīstība nākotnē būtu iespējama un runājot par Sahāras jauniešiem, šeit valda liela nepacietība. Un vai jūs paredzat, ka šeit varētu infiltrēties citi šā reģiona spēki? Otrakārt, kā jūsu misija sadarboties varētu ar Bernardino Leonu, kas ir ANO ģenerāla sekretāra vietnieks Lībijas. Uh, jo šī situācija Lībijā ir ļoti sarežģījusies, jo patiesībā šie, šīs uh, migrantu plūsmas jau nāk no reģioniem, kas ir uh, tālāk vēl par Sahelu no Nīģe, Nigērijas un citām valstīm. Tātad šeit ir komplikācijas gan dienvidu virzienā, gan arī jāsaka, ka ir vēl lielākas komplikācijas nekā tas, kas uh, bija sakāms par Kadafī ieročiem un to izmantošanu vardarbības eskalācijai Malī. Tātad, kas konkrēti ir paredzēts, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi šajā reģionā, jo tas ir ļoti svarīgi stabilitātes uh, uh nostiprināšanai, un ko mēs eh, esam paredzējuši darīt arī migrācijas sakarā. Paldies, Tenoka kungs, nākamais. <clears throat> Paldies, eh, prieksēdētāji kungs, un arī es eh, vēlētos jūs apsveikt ar jūsu izvirzīšanu šajā amatā. Ļoti tādā prasīgā un prasošā amatā un um, arī es esmu parlamenta deputāts, kurš iepriekšējā sasaukumā sagatavoja ziņojumu parlamenta režijā par Sāhels reģionu. Un es esmu tā nedaudz um, nonācis pretrunās pats savās domās, jo tā kā Dienvidu Sahāra šobrīd tiek uh, likta galvenajā vietā, bet uh, tikpat svarīgi jautājumi ir arī saistīti ar terorismu un reģiona attīstību, kā arī drošību Sah Sāhels reģionā. Un e, es ļoti labi apzinos, ka Džamenā un Čadā pēdējās dienās ir notikuši uzbrukumi. Malī joprojām ir džihādisti rokās un e, Moktabel Nokta, kurš e, vadīja Mudžāva grupu, Viņam šobrīd tiek eh, inkriminēti vairāk noziegumi, un eh, iespējams, ka viņš šobrīd jau ir gājis bojā um, aviācijas uzlidumos Lībijā. Tātad eh, tas tikai pierāda to, ka teroristu grupas ļoti ātri un arī veiksmīgi pārvietojās visā reģionā, uh, un to jau mēs redzējām arī nogalinātajos teroristu līderos eh, Alžīrijā. Problēma tā tad joprojām pastāv, un saistnība, saistība ar Nigērijas Buhar Haram arī ir pierādīta. Tas ir bīstami. Un tad mēs bieži vien dzirdām, ka Daesh ISIS eh, šobrīd ir atraduši savu patvērumu Lībijā, un eh, viņiem tiek izrādīts arī atbalsts. Tā tad situācija ir ļoti nopietna un patiesībā džihādisms un terorisms ir savu veidu murks. Kā jums šķiet, vai turpmāko desmit gadu laikā eh, rallijas Dakāra Parīze vai Parīze Dakāra notiks Sahārā vai ar Argentīnā kā šobrīd? Paldies Dementuan uh, kungam par viņa ievadrunu. Es gribētu uzsvērt vienu lietu. Šeit tika pieminēta cilvēku tirzniecība, narkotiku un ieroču uh, kontrabanda. Un uh, ja mēs izvērtējam šo stratēģiju cīņai pret Uh, cilvēku tirzniecību, ko jūs domājat, ko mēs varētu darīt citādāk un ko mēs varētu pastiprināt šajā cīņā? Paldies. Kāras kungs, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, tikai vēlējos pajautāt, eh, kāpēc šī traģēdija, ko mēs novērojam pie Lībijas krastiem un tūkstošiem iet bojā, Kāpēc e, jūs ierosiniet, ka mēs e, galveno uzmanību vēršam tieši uz to, lai cilvēki neietu bojā un nenoslīgtu vidusjūrā, bet kāpēc mēs e, nepievēršam uzmanību tiem desmitiem tūkstoši, kas iet bojā Sahārā un šajos reģionos? Tātad, kāpēc mēs runājam par problēmām, uh, kas rodas eh, cilvēkiem, kuri eh, dodas pāri Sahāras tūkstnesim un iet bojā no slāpēm un saules, un nevis tiem, kas eh, iet bojā vidusjūrā. Pošakungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jūs pieminējāt piecus izaicinājumus, ar kuriem sastopamies Sāhelā. Pieminējuši arī sesto. Tātad klimata izmaiņas un ļoti eh, svarīgas eh, arī citas problēmas eh, - pārtiks piegāde. Un kopš 80. gadiem šo reģionu ir piemeklējusi ļoti, ļoti smags sausums. Ko nākotnē mēs eh, varētu darīt, ņemot vērā būtiskās klimata izmaiņas Sahels reģionā un arī tās veģetācijas nomaiņu? Jo klimata izmaiņas eh, turpinās ietekmēt šo reģionu un ņemot vērā tieši klimatisko bēgļu skaita palielināšanos. Eh, ko darīs Eiropa šajā jomā? Thank you, Monsieur Parņo. Parņēkungs, lūdzu. Monsieur le Paldies, uh, priekšsēdētāja kungs, uh, īpašā pārstāv kungs. Nu pat jūs runājāt nedaudz par Buku Haram. Es vēlētos atgriezties pie uh, šā jautājuma, kas ar vien vairāk rada bažas satraukumu gan Nigērijā, gan citviet un arī Centrālā Afrikas Republikā saskarā, saskaņā ar Nigērijas varas iestāžu sniegto informāciju. Boko Haram šobrīd ir vairāk nekā tūkstoši kaujinieku. Un eh, Boko Haram vadītāji ir eh, zvērējuši uzticību Islāma valstī. Un mēs arī konstatējam, ka eh, šī ofensīva jau turpinās vairākus mēnešus arī uh, tuvējās valstīs, piemēram, Čadā, um, militāra iejaukšanās, diemžēl, nav devusi cerēto rezultātu. Boku Haram nav uzveikts un arvien vairāk ir kaujinieku, kurus uh, atbalsta uh, da, uh, islāma valsts un kuri saņēma finansējumu no islāma valsts un arī Irāk ka arvien eh, lielāks ir šis finansējuma apjoms un Irākas pašreizējās varas iestādes arī uh, ir uh, piecieš to visu un uh, es gribētu, lai jūs vairāk teikt par šo finansējuma jautājumu un arī par to, kāda sakari ir starp Islāma valsti un Nigērijas Boku Haram kaujiniekiem. Paldies! Vārds jums! Merci beaucoup! Paldies! Es nespēšu tik izsmeļoši, kā jūs to vēlties atbildēt uz visiem uzdotiem jautājumiem, jo tas neietalps, neietilps manās pilnvarās, un arī nevienmēr šīs atbildes ir tik skaidras. Gribu teikt, ka manās pilnvarās nav iekļauts botko haram. Protams, man iznāks saskarties ar šīm problēmām, piedalīties sanāksmēs, kas veltīts šiem jautājumiem, bet es domāju, ka Eh, nākamais viesis, kas ir paredzēts šajā pēcpusdienā, varēs jūs informēt sīkāk par šiem jautājumiem. Bet gribu teikt, ka daudzus eh, ļoti um, ietekmē tas, ka šīs Boko Haram ir tāds uh, iracionāls un uh, izkliedēts, un mēs ceram, ka jaunais Nigērijas prezidents uh, īstenos politiku, kas būs efektīva šajā jomā, un arī šie daudzpusējie spēki, ko atbalsta Eiropas Savienība ar Āfrikas uh, Savienības starpniecību. Jāsaka, ka šie grupējumi bieži vien ir vietēji un uh, tādi um, netik organizēti, tas ir no vienas puses tā ir viņu vājā vieta, bet no otras puses arī šī situācija apgrūtina cīņu pret šiem grupējumiem. Es atbildu uz jautājumiem ar sāku, sākot no pēdējiem uzdotiem jautājumiem. Tagad nākamais jautājums ir klimata pārmaiņas. Un jāsaka, Āfrikas valstis ir diezgan maz informēts par šiem jautājumiem, un tādēļ ir grūti ar šīm valstīm kopīgi meklēt risinājumus. Eh, Senegālas prezidents pirms kāda laika iedibināja lielā zaļā mūra projektu un tika veikt zinām pasākumu, bet eh, tas nenoved pie sistemātiskas politikas. Un jāsaka, ka Āfrikas valstīm tas ir eh, viens no tematiem, bet ir grūti šīs valstis mobilizēt. Un, protams, ir uh, atsevišķās vietās dramatiskas situācijas izveidojušās, bet, nu, visi šīs problēmas tiek risināts katrā konkrētā gadījumā individuāli. Uh, piemēram, Čadā uh, un šie jautājumi tiek risināti risinot Čadas ezera problemātisku, bet jāsaka, mēs atrodamies tikai procesa sākumā. Ir jācer, ka klimata konferencē šā gada beigās Āfrikas valstis arī varētu rast savu lo, vietu un varētu varbūt organizēt īpašu Sahela valstīm veltītu fórumu. Tas šobrīd nav vēl paredzēts, bet tā mēs varētu šīs valstis iesaistīt šai procesā. Eh, Sahela valstīs eh, vairāk problemātika ir saistīta ar Sahāru, nevis ar šīm pašām valstīm. Un uh, valstīm, kas atrodas Sahāras ziemeļos un dienvidos, būtu šīs problēmas jārisina kopīgiem spēkiem. Pirms uh, dažiem gadiem ir izveidots Sahāras Sahēla uh, observatorija, kas risina uh, ūdens apgādes jautājumus, lauksaimniecības pielāgošanas jautājumus um, jauniem apstākļiem un līdzīgus. Protams, e, tik uzdoti daudz jautājumu saistībā ar migrācijas pārvaldu un cilvēku kontrabandu. Jā, šī eh, situācija šķērsājot eh, Sahāru ir tāda, ka upurus mēs eh, atrodam daudz vēlāk un patiesībā droši vien ir daudz vairāk upuru nekā tas ir zināms un šis, šī situācija ir daudz nopietnāka nekā šobrīd tas tiek uztverts. Uh, bet katrā gadījumā mums ir nepieciešama sadarbība šajā reģionā. Eh, Sahēlas problēma ir tā, ka tas ir tikai neliels posms šajā lielajā ķēdē. Šobrīd ir arī pastāv rabātas process, tātad tās ir Ziemeļāfrikas valstis un Centrāla Āfrikas valstis. Uh, bet ir grūti identificēt konkrētas, eh, konkrētus pasākumus. Protams, svarīgi ir nepieciešama profilakse un drošības pasākumu, un tas tiek mm, īstenot šajās valstīs jau vairākus gadus, tiek eh, ko, pastiprināts kontrols lidostās, tiek pastiprināta dokumentu kontrole. Patiesībā diezgan ātri mēs saskaramies ar jaunatnes nodarbinātības problēmām šādā, šādos gadījumos. Tiek īstenots informācijas kampaņas, kas dod nelielus rezultātus, tiek skaidrots, kādas ir migrācijas problēmas, kādas ir grūtības, kā arī ziemeļu Eh, puslodz valstīs ir grūti atrast darbu, bet jāsaka, ka šis uh, eh, aturošais efekts nav tāds, kā mēs to varētu cerēt. Tāpat pirms dažiem gadiem eh, bija pīrogu pārvadājumu uz Kanāriju salām un, un citviet, nu, tagad ir izdevies to pārņemt uh, kontroli par šīm uh, plūsmām, bet problēma ir tāda, ka ir maz darba vietu, nepiecie, nepietiekams izglītības līmenis, bet jāsaka, jā, ka arī Āfrikas uh, kontinentā iedzīvotāji ir mobīli un lielākās migrācijas plūsmas notiek tieši Āfrikas uh, kontinenta iekšienē. Tātad patiesībā, manuprāt, uh, risinājums ir meklējams darbā ar jauniešiem, jāpalīdz viņiem atrast darbs uh, tur, kur viņi dzīvo, un arī varbūt jāpalīdz tiem, kuri vēlētos atgriezties savās izcelsmes valstīs, sniegt viņiem atbalstu. Ir jau veikti zināmi pasākumi. Eiropas Savienība Malī pirms dažiem gadiem atbalstīja informācijas centra izveidi par migrāciju, lai sniegtu atbalstu arī tiem cilvēkiem, kuri vēlētos atgriezties savā valstī. Bet mums ir jāsadarbojas ar Āfrikas valstīm, ar. Rietum Āfrikā attīstās brīvās pārvietošanās politika, un mums ir nepieciešams veidot uh, regulāru dialogu ar šo reģionu valstīm. Mēs veidojam uh, arī uh, darba grupu starp Eiropas Savienību un starptautisko migrācijas organizāciju, lai informētu par uh, Eh, dažādiem riskiem, problēmām, bet eh, atsevišķas valstis ir eh, radušas risinājumu mazāk vai maz, vairāk vai mazāk veiksmīgus, bet šis darbs ir jāturpina, jānostiprina arī kontrole šajās um, izbraukšanas vietās, tas ir absolūti nepieciešams. Ir veikti pasākumi, bet uh, tie ir tomēr ierobežoti, tie nespēja um, uh, nopietni ietekmēt šīs uh, plūsmas, bet ir jāsadarbojas vairāk ar ANO specializētām organizācijām. Uh, risinot uh, humanitārās problēmas un veicinot to cilvēku atgriešanos mājās, kuri to vēlas. Tālāk par ģeostratēģiju uh, Sahelā un Rietumā Afrikā. Tas ir ļoti būtiski. Mums ir nepieciešams globāls skatījums, jāskata šī kontrabanda, uh, terorisms, Eh, šīs problēmas jārisina kopumā, bet pēc tam ir eh, grūti īstenot pasākums tik lielā teritorijā. Ja mēs vēlamies vē darboties Rietumu un Ziemeļāfrikā, tad tas ir grūti paveicams. Un tādēļ mums būtu jākoncentrējas uz konkrētiem maršrutiem, konkrētām parādībām, jārisina uh, katrs uh, gadījums, katra problēma atsevišķi. Tālāk attiecības starp Alžīriju un Māroku. Es domāju, ka tā ir stratēģiska uh, sadarbība Eh, kas būtu nepieciešama, lai nodrošinātu attīstību un stiprinātu drošību šajā reģionā. Mēs apzināmies, ka spriedze starp eh, Alžīriju un Marokas tradicionāli ir pastāvējusi, diemžēl kavē šādas sadarbības attīstību. Jautājums par rietumu Sahāru. Vai Eiropas Savienībā šis jautājums būtu jārisina? Uh, Tas nav manā kompetencē, jāsaka, ir dažādi atšķirīgi viedokļi, varbūt ir pienācis laiks uh, apvienot uh, Eiropas Savienības uh, valstu un ANO centienus šai reģionā, lai izdarītu spiedienu spēlētājiem šai reģionā, lai atrisinātu šo situāciju, kas ir samilgus, samilzus jau ilgu laiku un būtu saikne arī starp uh, Rietumu Zahāru un Malī, uh, bet mēs esam šādus uh, kontaktus konstatējuši, bet mm, nav īsta skaidrības par situāciju. Marokāņi apgalvo, ka šī plūsma notiek starp šo reģionu un Alžīrijas dienvidiem. Alžīrieši teiks, ka tas pats sakāms par Maroku. Uh, Tālāk Boko Haram neat, neietilps manā darba kārtībā, tādēļ es nevaru neko vairāk teikt, bet mēs sekojam Bernardino Leona uh, veikumam šai situācijā. Uh, jāsaka, ka uh, starptautiskā kopiena uh, īstenojusi ir pēdējo gadu laikā pieju, ka ir jāstiprina noturība, lai novērstu uh, humanitāras katastrofas, jāatbalsta vietējā lauksaimniecība, lopkopība, lai uh, reģionu iedzīvotāji varētu uh, nodrošināt sev iztiku ikdienā, bet, protams, uh, acīm redzot, ar to nepietiek globālas ekonomikas izaugsmes uh, apstākļos, un mēs uh, esam lielu uzmanību pievērsuši pēdējo gadu laikā infrastruktūrai, enerģētikas infrastruktūrai, mazāk uzmanība ir pievērsta lauksaimniecībai, kas tomēr varētu radīt daudz darba vietu šajos reģionos, un es uzskatu arī, ka būtu jāatbalsta uzņēmumu, uh, Uh, radīšanu, mazu lielāku uzņēmumu radīšanu, uzņēmēju darbību jāatbalsta, privātais sektors uh, jāatbalsta un tā attīstība uh, veidojas jau Āfrikas uzņēmēji, bet to vēl nav pārāk daudz. Protams, ir dažādi šķēršļi, korupcija un birokrātija, kas būtu jālikvidē, un mums ir jāsniedz lielāks atbalsts šiem uzņēmējiem. Valstis Eiropas Savienībā, kuras darbojas visaktīvāk, ir trīs valstis, tātad Dānija, Zviedrija, Nīderlande, ir arī lielākais vairums valstu, kuri uh, uh, arī e, piešķir resursus, bet ir arī valstis, kuras nav īpaši aktīvas, piemēram, Polija, Čehijas republika, Rumānija. E, šīs ir valstis, ar ko man ir bijuši konkrēti kontakti, kur ir man, šīs valstis man ir uzaicinājušas e, uz sarunām, arī Baltijas valstis. Tātad šīs valstis ir konstatējušas, kādi izaicinājumi ir saistīti ar šo uh, pasaules uh, reģionu un arī vēlas aktīvāk iesaistīties šai procesā. Un ir arī valstis, kuras jau tradicionāli ir aktīvas šai lomā, piemēram, uh, Spānija, Portugāla, arī Bēģija un Luksemburga. Uh, tā kā ir daudz Eiropas valstu, kuras vēlas aktīvi iesaistīties šajās, šajā politikā un uh, atbalsta Eiropas Savienības veiktos pasākumus šajā zonā, kas e, ir, nu, varētu teikt, da daļai no šīm valstīm e, tāds kā jaunatklājums. Pēdējo desmit gadu uh, laikā svarīgs eh, darbības virziens bija decentralizācija. Tātad eh, valsts eh, pārvaldes tuvināšana iedzīvotājiem un arī sadarbība ar Eiropas valstīm, tā skaitā Francija ir aktīvi darbojusies šai jomā, tātad, lai valsts pārvalde būtu tuvāka iedzīvotājiem. Tāpat ir bijušas iniciatīvas tieslietu jomā, tās gan ir bijis, bijušas grūtāk īstenojamas, tāpat cīņa pret korupciju, tā nu tā īsti būtībā nenotiek, kaut gan šī ir milzīga problēma, kas uh, ļoti demoralizē uh, šo valstu iedzīvotājus. Turklāt ir arī uh, īstenots administratīvais atbalsts konkrētiem projektiem, gan uh, aizsardzības ministrija sniegus atbalstu, gan uh, iekšlietu ministrija. Un tāpat jāsaka, ka daudzās Āfrikas valstīs joprojām nav rasts līdzsvars, vienprātība uh, iedzīvotāju vidū. Nu, šis uh, pilsonības jautājums arī nav īsti skaidrs, tāds pilsoniskās aktivitātes jautājums. Grūtība, grūtības pat bērniem iemācīt, kas ir viņu valsts, kāda ir šī valsts. Tā kā šeit ir ļoti daudz, kā, daudz darāmā. Un um, tagad, jāsaka, saskaņā ar manu pieejamiem dokumentiem, tātad 52% pasākumu tiek veikt, lai veidotu pārvaldības sistēmu, un šie ir tādi politiski delikāti jautājumi, un dažkārt mēs nezinām, kā īsti rīkoties. Tāpat tiek sniegts arī budžeta atbalsts. Tas ir jāsaka, ir vienkāršāk īstenojams, eh, balstoties uz eh, tādiem kritērijiem kā tiesiskas valsts veidošana, eh, pārvaldības noteikumu ievērošana, padziļinātu reformu veikšana, lai gan jāsaka, ir nepieciešams laiks, lai tiesiskas valsts principi iesakņoto šo valstu iedzīvotāju uztverē, lai šādas tradīcijas izveidotos. Dalību valstis ir bijušas tās, kuras visaktīvāk ir sadarbojušās šajā jomā, arī policijas izglītības jomā tālāk ar jū kap šobrīd. Uh, apmāca policijas komandas, bet jāsaka, ka šī kontrabanda ir mobīla un patiesībā, ka uh, policisti atzīst arī, ka ir uh, jācīnās pret šo kontrabandu jau uh, mm, to izējas punktos, nevis, teiksim, tuksnesī. Tas ir daudz grūtāk nekā Mārokā vai Latviņamerikā, no kurienes šie, šie produkti uh, tiek, tā sakot, eksportēti, un uh, šī naudas summa, ko es pieminēju, ir paredzēta laika posmam līdz 2020. gadam. Paldies, Dementona kungs! Pateicos par šo tikšanos. Mēs vēlam jums būšos sekmes. Paldies! Thank you. So, uh, Tā, kolēģi, turpināsim darbu. Un tagad pārējiem pie nākoša darba kārtības punkta - viedokļa apmaiņa ar kādu, kurš bieži vien mūsu komiteju ir apmeklējis un mūsu aizsardzības apakškomiteju ir runa par Žiļu de Kerhovu. Viņš ir Eiropas Savienības pretterorisma koordinators. Un mūsu diskusija temats būs situācija sadarbībā ar trešām valstīm. Šī joma, kā jau jums zināms, ir ļoti svarīga, ja mums nepieciešama treš, sadarbība trešām valstīm, ja vēlamies tiešām apkarot šo parādību terorismu. Vārds jums liels paldies, saka Dekerkov kungs, esmu gandrīz būt jūt viesis atkal. Varbūt mēģināšu izteikties visam īsi, lai būtu vairāk iespēju uzdot jautājumu, saņemt atbildes. Tad pastāstīšu par to, kā tiek īstenota valsts un valstu vadī, vadītāji paziņojums attiecībā uz 12. februāru uzbrukumu. Te galvenais ir apspiedošā atbildi, par, es to devēju par maigu uh, atbildi. Un tad, kaut gan ir tā nav, un tad ārējā sadarbība. Par trešo jautājumu loku runās uh, rīt Luksemburgā, tad būs runa par internetu, robežu pārvaldību īpaši, lai uh, sec, uh, identificētu ārvalstu kaujinieku nelegālo kustību, juridiskā, tiesiskā atbildība, atbilde. Mums ir jāpalielina mūsu darbs, runājot par internetu. Komisija līdz gada beigām izstrādās fórumu, kurā tiks apspriesti visi aspekti internetu uzraudzīšana, piemēram, kā varam dzēst nelegālu saturu no interneta, un šajā kontekstā Europols 1. jūlijā izveidos interneta atsauces vienību, kurai varēs norādēt uz nelegālo saturu internetu uzņēmumu kompānijas, un tad ir arī jātīsta, tas man ir īpaši svarīgi, kont kontravēstījumi, atbildes vēstījumi. Un tad vēl lieta, kas vēl nav sākta, taču kādu brīdi būs tai jāpievēršas. Interneta uzņēmumu uh, satura slēpšana uh, eh, Snaudena sniegtās informācijas uh, eh, gaismā. Un Eiropas Savienības Uh, ro, uh, uz Eiropas Sanības ārējām robežām robežsargi pārbauda ES pilsoņus. Līdz šim nebija paredzēts, ka viņam ir iespēja to darīt, tad Eiropas Sanības pilsoņi dodas prom un atgriež, taču tagad ir paredzēts, ka būs iespēja to darīt koordinēti un sistemātiski. Tas tātad uh, nozīmē, ka esmu paredzēts ceļu vēl viens aspekts, kas ļoti svarīgi, lai identificētu aizdomīgu ceļošanu, es to vairāk kārt parlamentā esmu minējis, padome uzskata, ka ļoti svarīgs ir pasažieru reģistra aspekts, ir jābūt ļoti stingriem noteikumiem ar atbilstošu drošību, aizsargāt uh, privātumu, bet jābūt piekļuvai pasažieru datu reģistram. Jau kā jau vairāk kārt esmu sacījis, uh, drošības dienestī Eiropā var identificēt 70 līdz 80% potenciālo džihādistu, bet ir apmēram 20-30% potenciālo džihādistu, kas var doties prom neidentificēti. Pasažieru datu reģistrs ir svarīgs, kaut arī nevienīgais algoritms, kas izmanto virkni vesels daudz pasažieru, lai identificētu aizdomīgos. Tad tālāk ir jautājums par Eurojust, Europol un Frontex ar informāciju nodošanu viņiem no dalībvalstīm, eh, kā labāk izmantot eh, Schengen sistēmu, Interpol, dažādos komunikācijas kanālus. Pie tā mēs nopietni strādājam, tad runa arī par ieroču kontrabandu. Eiropas Savienības drošības darba kārtībā Eiropas komisija iesniegs tiesību akta projektu, lai labāk harmonizētu un padarītu stingrāt standartus eh, šaujamieroču izņemšanai no aprites. Un tad ir runa par Eiropas Savienības tiesību aktiem, kuru mērķis ir harmonizēt noteikums attiecībā uz e, sankcijām par došanos uz ārvalstīm, lai piedalītos džihādu darbība. Un te ir jāparēdz instruments 2178 šajā e, rezolūcijā Eiropadome pieprasīja šādu tiesību aktu. Tad jautājums ir, kā panākt uh, liecības, apliecinājums uh, tam, ka kāds ir cīnījies eh, Daesh vai Islām valsts eh, rindās, jo mēs neesam uz vietas eh, Sīrijā. Un tad, ja ne, netiek atstāts nekāda elektroniska spēks, tad ļoti grūti šos cilvēkus vest tiesas priekšā. Un vairums internetu uzņēmumu no ASV, un tāpēc mūsu policija un tiesu iestādes vai citi amerikāņu uh, kolēģi pieprasa ļoti bieži, lai būtu piekļuve IP adresei. Tātad tas ir pirmais jautājuma lokus. Otrais attiecas arī uz šīs komitejas darbu. Es to dēvēju mazliet vienkārši par maigo atbildi, taču tā ir nerepresīva atbildi uz terorismu parādību. Kā mēs varam novērst terorismu jau no paša sākuma radikalizēšanos, kā var uh, vērsties pret antisemītismu, pret anti, is, is, tātad pret islamofobisku uzvedību, kā var iekļaut šos cilvēkus labāk. Priekšsēdētāja vietnieks Timermans 1. un 2. oktobrī ir paredzējis organizēt plašu konferenci par šiem izaicinājumiem - islamofobija un antisemitisms ar dažādiem komisāriem. Mēs izskatām iespēju, kā šo aspektu var iekļaut dažādās programmās jauniešu izglītošanai, sporta un kultūras programmās. Tas ir ļoti svarīgi. Komisija pat labāk pārstrādā radikalizēšanu, uh, novērojumu Kad es ceļoju, jo vairāk es ceļoju uz valstīm, kas saskars ar terorismu, jo vairāk mums lūdz palīdzēt tām pretterorisma centienu organizēšanā. Tātad mums ir jāorganizē iespēja nosūtīt ekspertu uz tām valstīm. Un tad jāizveido tīkls, kas apvienotu praktiķu šajā jomā visā Eiropā, lai izveido tādu kā struktūru, Tas jau notiek uh, projektā Jordānijā, arī Maroku un Tunisiju lūgusi atbalstu, palīdzību, lai mēs izt, palīdzētu viņiem izstrādāt preventīvu stratēģiju nākotnē. Un tad vēl jautājums saistībā ar maigo atbildi. Arī tas attiecas uz vidusjūras piekrasts valstīm, proti, Kā mēs rīkojamies eh, tādā gadījumā, kad Sīrijā vai Irākā cīnījušies cilvēki atgriežas Eiropā? Tas ir izaicinājums. Eh, ir grūti viņus vest tiesas priekšā, jo mums nav eh, pierādījumi, mēs viņus neesam novērojuši 24 stundas dienaktī. Te ir runa par cilvēku resursiem. Un es aicinu izveidot uh, stingru uh, programmu, vai mēs to devētu par rehabilitācijas programmu, deradikalizācijas programmu vai demobilizācijas programmu. Ir cilvēki, kas ir pakļaut līdzīgām programmām Vācijā, Dānijā un citur. Un tieslietu komisāra Žerve strādā pie tā. Un tad tiks organizēta konferences, lai ievākt labāko, labākās prakses paraugus un sadarbotos. Tātad trešais jautājums lokus, tas ir tiešām jūsu komitejas pārziņā ārējā darbība. Iespējams, atceraties, ka 9. februārī tas bija viens no stūrakmeņiem, kas noveda pie valsts un valdu, valdību vadītāju paziņojumu. Padome pieņēma to, ko es varētu devēt par ļoti, ļoti ambiciozu secinājumiem. Vienā teikumā varētu sacīt, ka tie noveda pie daudz lielākas Eiropas Savienības iesaistes eh, kaimiņu valstīs, eh, sākot no Marokas līdz Turkijai, iesaistot arī Balkānu valstis eh, kontraterorismu un drošības jomā. Paraugoties uz šīm secinājumiem, jāres, jāsecina, ka tiek izvirzīts augsts prasības maniem kolēģiem un ārējas darbības dienestiem. Tātad ir jāsāk darboties. Tur bija 8-9 idejas, kuras izklāstīšu. Pirmkārt, ir paredzēts izstrādāt mērķētu kontraterorismu un drošības dialogu. Mēs vēlētos izveidot ne tikai dialogu ar ārlietu ministrijām šajās valstīs, bet arī runāt ar cilvēkiem, kas atbildīgi par pretterorismu. Tātad par eh, tiesībai sargājušām iestādēm, tiesu iestādēm un tā tālāk. Tas pieprasa, tas par to, ka mums no mūsu puses ir jāapkopā visas Eiropas Savienības institūcijas, Eiropola, Eirodžas, Frontex komisiju, es pašu, mani pašu, un, protams, te runa arī par kolēģiem no aizdarbiņas dienestu. Mums ir bijuši atšķirīgi viedokļi, un tāpēc nav izdevies vēl uh, pirmo mērķi sasniegt, nu, būtībā te strīdi nebija par būtību. Tunisijas gadījumā nedaudz atlikām šo lietu, jo ar šo valsts mums ir bijuši apmeklējumi daudz, vizītes daudz augstākā līmenī. Mogherini kundze ir tikušies ar Tunisijas premjerministru un arī Eiropadomas priekšsēdētājs ticies ar Tunisijas varas iestādēm un premjerministram ir nosūtīts priekšlikumi par to, kā palīdzēt apkarot terorismu. Pavisam drīz būs eh, tikšanās ar Libānu, ar eh, Turciju un ceram arī Maroku vēl šogad. Tunisija, Alžīrijā 2015. gadā. Tā, tā tas ir pirmais loks. Otrais loks. Mēs vēlamies izskatīt iespējas ar visu šo valstu valdībām un ministriem, kādas ir viņu vajadzības. Mēs sāksim uh, semināru Libānā. No mūsu puses bija jau klāt eh, policijas pārstāvi, arī dalībvalsts pārstāvi un prokurāri. Mēs vēlējāmies identificēt, kā mēs varam palīdzēt viņiem sniegt atbildus problēmām. Īpaši tas attiec uz 2178 drošības padomas rezolūciju par tās īstenošanu, es jau to minēju. Tātad mēs li, Libānā darbību jau sākām, ceram, ka tā turpināsies vēl pie vasarā. Palīdzēsim eh, Tunisijai, Marokai, Ēģiptei, Jordānijai vēl šogad. Nu, tas noved pie trešā aspekta, proti izstrādāt pretterorismu darbības plānu varētu rasties jautājums, kāpēc mēs tā nošķiram šīs lietas. Mums ir tik daudz diskusiju ar šo, šo valstu partnerības nolīgumu kontekstā, taču mēs uzskatām, tā kā eh, draudi ir steidzami risināmi, tāpēc ir jāizstrādā konkrēts dokuments, ko vēlamies kopā izstrādāt. Ceturtais aspekts ir kas tāds, par ko Mogherini kundze jūnijā ļoti pozitīvi ziņos. Eiropadomē te runa par drošības atašeja pieņemšanu spēkā astoņās mena valstīs. Viņi ir atlasīti, jau rekrutēti, un viņiem jāsāks darbs pirms vasar, šovasar. Un tā pieņemts tāds lēmums tāpēc, ka ka te ir jānodarbina cilvēki, kam ir zināšana šajā jomā un kas spēja izstrādāt labas attiecības ar saviem kolēģiem konkrētajā valstī. Tad speciālistu rekrutēšana šajā jomā ļaus mums e, izveidot efektīvāku sadarbību un veiksmīgāku atbildes sniegt. Tālāk jautājums, kā mēs varam palīdzēt šīm valstīm? Kopā ar kolēģi no ārējās darbības dienesta mēs aktīvi pēdējo nedēļu un mēnešu laikā aktīvi apmeklējām šīs valstis un mēģinām identificēt tās jums, kur mēs varam tām palīdzēt, izmantot ICSP, bijušo stabilitātes instrumenti īstermiņā un ir paredzēti projekti, kas sāksies Jordānijā, Un te es eh, esmu uzņēmis Jordānijas delegāciju, saprotu, 10 miljonu apjomu projekts Jordānijā, kas paredz palīdzēt viņiem eh, vērsties pret terorismu, izstrādāt vīziju, atbalstīt šo vīziju, mm, iesaistot nevalstiskās organizācijas, 2,5 miljonu eiro projekts, lai izstrādāt. Um, ehm, uzņemtu bēgļus. Visticamāk, katrs viena trešdaļa no iedzīvotājiem Lib Libānā ir no Sīrijas, nav vietējais iedzīvotājs. Un tad arī sadarbojamies ar Irākas Nacionālo drošības iestādi, lai palīdzētu viņiem izstrādāt stratēģiju, tas arī ir 3,5 miljonu eiro apjomā. Tad ir paredzēta īpaša problēma, kur izveidojuši sīpulu jeb aģentūru polī, eh, policijas apmācībai, ir paredzēta programma apmeklēt eh, paredzēts, paredzēta vizīte mēna valstu un Balkānu valstu galvenajiem policijas eh, virsniekiem, lai viņi redzētu, kā varētu apmainīties ar pieredzi šeit Eiropā un varētu darboties vairāk Magreba valstīs. Uh, Tā tad tā ir piektā lieta. Sestkārt. Es domāju, šis ir temats, kur mēs panākam daudz, jo progresa komunikācija jāatzīst, ka mēs vēl neesam visu panākuši, mums daudz kas ir jāmācās, jābūt strateģiskākiem un efektīvākiem mūsu komunikācija. Tas, kā Eiropa skaidro savu politiku Arābu valstī, nav bijis ļoti veiksmīgi līdz šim. Tā tad ir izveidota komunikācijas darba grupa Eiropas arīes darbības dienestā kopā ar kolēģiem no komisijas, um, arī es piedalos un mana komanda. Mēs tad sākām domāt, kā mēs varētu būt klātesošāk, labāk izskaidrot mūsu veistījumu, varam izmantot sociālos tīklus. Tas ir tikai vēl pirmais solis, un mēs vēl nekur tālu neesam tikuši, taču tas ir solis pareizajā virzienā. Otrakārt, Un tas ir nedaudz tā kā modes lieta. Bet es domāju, ļoti svarīgi palīdziet mena valstīm kļūt pašām strateģiskākām lai tās varētu izjaukt Alkaīda vai Daesh uh, naratīvu. Pirms vairākiem mēnešiem Eiropā izveidējām ekspertu grupu, un tā uh, sniedz uh, padoms dažādām dalību valstīm attiecībā uz strateģisku komunikāciju. Ir mm, no 28 dalībvalstīm 12 dalībvalsts, kuras 5-6 mēnešu laikā ir uzņēmuši šo ekspertu grupu, uzklausījušas viņu padomus, kā strādāt labāk, un tas ir ļoti svarīgi. Jo, ja jūs paraugāties, cik, sofi, cik efektīva ir Daesh savā komunikācijā, tad mums jābūt tikpat labiem vai pat vēl labākiem. Mums jābūt daudz redzamākiem e, internetā, sociālajos medijos. Nesenajos pētījumos Brokera institūts ir secinājis, ka Daešam ir vairāk par 45 tūkstošiem Twittera kontu, tas ir neticami, tad mums pie tā jāstrādā ne tikai vienkārši eh, dzēšot eh, šos kontus, bet eh, izstrādāt pašiem savu naratīvu. Te nav runa tik daudz par valdībām, kaut arī tām šeit ir savu lomu, bet mums ir jāpalīdz pilsoniskajai sabiedrībai, kurai ir daudz uzticamāk balsts, kad ir runa par Alkaidu un Daešu mm, naratīvu izjaukšanu, tad mums jāpalīdz viņiem darīt vairāk. Ir projekts, pie kur strādā ārējās darbības dienas. Mēs vēlamies rekrutīt, rekrutēt eksperts, kas būtu pieejami Balkānu valstīs un Mene valstīs. Un visas valstis mums to ir lūgušas, kuras mēs esam apmeklējuši. Mēs to darīsim. Ir arī apakšgrupa par šo pašu tēmu, tāda starptautiskā sabiedrība. Vairāk, ar vien vairāk centienu veltīs strateģiski komunikācijas. Septītais aspekts ir arī svarīgs. Te ir runa par to, kā varam vairāk mobilizēt darbarīgus, ko mums piedāvā aģentūras, kā mēs varam panākt, lai Sīpola, Eiropola, Eirojust, lai tie darboties ārēji arī. Dažkārt dalībvalsts, dalībvalstīm bija bāžas, jo tās uzskatīja, ka galvenais šeit ir iekšējā drošība šīm aģentūrām, jāvei, tam ir jāveido uzticības gaisos tad dalībvalstīm, bet tagad eh, jāņem vērā, ka Eiropola ir izveidojis smāstrītas līgums, un pienācis laiks mums pieprasīt, lai šīs aģentūras būtu aktīvāks arī ārēji, jo mums ir ārēji draudi. Tas, protams, paredz vairāk finansiāla atbalsta būs jāpiemlāgo arī darba programmas šīm aģentūrām, bet tas varētu izpausties arī kā uh, koordinācijas uh, personu nosūtīšanas svarīgajās valstīs. Eiropolam, Eirojustam ir iespējams izstrādāt īpašas sadarbības uh, nolīgumus, strateģiskus vai operatīvus. Tikai viens piemērs no manas puses. Mēs tagad aicinām Turcijas kolēģus sistemātiski, regulāri uz Eroģas sanāksmēm. Un tā mēs mēģinām koordinēt cīņu pret PKK Eiropā jo mūsu attiecībās ar Turciju tad tam ir liela nozīme, jo tad viņi jūt, ka viņi piedar tam pašam klubam, un tad viņi mums var sniegt svarīgu informāciju. Tātad mums šādi jārīkojas arī visu mena valstu gadījumā, bet tas paredzēs vairāk resursu vairāk laika. Taču mēs tā varētu līkoties ne tikai ar aģentūram, bet pamatoties uz juridisko pamatu pēc 11. septembra uzbrukumiem. Es aicināju noslēgt uh, apusējas atbalsta nolīgumu ar ASV. Uh, eh, agrāk bija 19. gadsimtā izveidoti eh, nodošanas uh, līgumi, tāda extradition. Uh, Un nu, tagad mēs esam atjaunojuši savu darbību saskaņā ar 21. gadsimta izaicinājumu. Un te arī runa ir par kolēģiem vidusjūras reģionāls tāda komisija, kas darbojas 28 dalībās interesēs. To es jau agrāk minēju. Kad mums būs izcilības centrs, tad būtu labi, lai mūsu labākie eksperti no dalībvalstīm būtu pieejami vidusjūras valstī darb, darbam tur. Uh, Tātad šādi mēs mēģinām darboties, un noslēgumā pirms vairākiem mēnešiem esmu izveidojis ekspertu grupu ārvalstu kaujinieku jautājumos valstīs no, Tur no Turcijas līdz pat citri. Mēs esam tikušies jau divreiz, un trešoreiz tiksimies Bagdādē pēc uh, vasaras pārtraukumu. Svarīgi, lai mēs sadarbotos un mūsu atbild būtu vienota. Un tad pēdējais punkts vēl, kuram vēlos pievērsties, tad arī būšu izsmēlis viss, kas man bija sakāms. Te, protams, rodas virsala virkni izaicinājumi. Pirmkārt, mums nepieciešami plašāki finanšu resursi. Ja vēlamies sniegt vairāk atbalsta un piedāvāt ekspertu darbu, tad mums ir jāpalielina ICSP budžets, kas veltīts kontrterorismam, pretterorismam. Un arī šie pretterorismu terorismu mērķi ir vairāk jāiestrādā pašreizējā finanšu programmā. Otrs izaicinājums ir, ka jābūt gal, gana daudz ekspertiem no dalībvalstīm. Tas ir ikdienas izaicinājums, tāpēc, ka bieži vien uh, iekšlietu ministrs labākos eksperts grib paturēt savā valstī, jo viņi arī saskars ar izaicinājumiem. Un nav vienmēr viegli atrast cilvēkus, kas gatavi doties uz Bagdādu, divus mēnešus tur dzīvot un sniegt informāciju. Trešais izaicinājums - izvērtēt riska līmeni. Strādājot ar pretterorismu dalību valstīs ir jāsaprot, cik, lielu, cik liels ir šis drauds. Bieži vien mums neizdodas pareizi identificēt šo līmeni, saskaramies ar daudzām grūtībām. Dažkārt ir jāsaskars ar eh, interesēm drošības dienas kādā valstī. Uzskat, ka viņiem ir pašiem savu vara valstī un mums jāpalīdz viņiem pārstruktūrēties. Un tad jāatrod pareizais līdzsvars starp daudzpusējām attiecībām, divpusējām attiecībām. Ir daudz, daudzpusēji ietver kā globālais pretterorismu fórums, kuru sāka uh, eh, amerikāņu Hillary Clinton pirms vairākiem gadiem. ANO ietvers, protams, daudzpusējie instrumenti kā Interpols, kur arī vēlamies virzīt tālāk. Un tas, protams, ir jāsabalansē ar specifiskajām divpusējām attiecībām, un šo attiecību intensivitāte ir atkarīga no vēstures, no īpašām attiecībām, kas mums ir kādām valstīm, un mums šeit jāstrādā kopā. Nu, mazliet garāk izteicos, bet ceru, ka tagad varēšu atbildēt jautājumiem. Paldies! Un eh, pirms atkal došu vārdu kolēģiem, es vēlētos eh, atgādināt, ka mūsu šās dienas sēdē piedalās arī pārstāvju palātas eh, pārstāvi no Jordānijas eh, karalistes. Un tas ir Sulēmans eh, Alaibens, kurš ir pārstāvi palātas spīkeris. Sveicam jūs mūsu šās dienas sēdē. Tā tad tikai vēlējos pateikt visiem, ka šodien mums piedalās arī pārstāvi grupa. Sveicināti šeit! Un tagad došu vārdu Tanoka kungam, kurš ir afeta referents par radikalizācijas apkarošanu Eiropā un cīņu pret terorismu organizācijām. Un tas savukārt ir ar ziņojums, ko ir sagatavojis Datī kundze. Pavisam īsi, prieksēdētāji kungs. Arī es šeit vēlētos sveikt jūs šajā uzklausīšanā. Es zinu, ka jūs esat ļoti pieredzējis un jūs esat strādājis arī padomē un eh, zinat un pārvaldat visas šīs jomas. Es eh, tikko dzirdēju jūsu apkopojumu tam, kā 28 dalību valstis eh, saskars ar šiem izaicinājumiem un ko varētu darīt un kā cīnīties pret eh, draudiem Eiropas drošībai. Es eh, vismaz vēlētos domāt, ka ilgstoši tādās valstīs kā manējā apvienotā karalista, kurā ir apmēram tūkstoši džihādistu, kuru šobrīd karo Sīrijā un Irākā, uh, Es domāju, ka mums eh, vajadzētu tādu ilglaicīgāku profilakses eh, prevencijas stratēģiju. Mans valsts valdība to ir mēģinājusi izveidot, bet eh, bieži vien ir grūti tā kā noteikt, kuri tad no jauniešiem varētu būt vairāk lielākā riska grupā radikalizēties. Un, um, kā tātad noteikt eh, šo ekstrēmistu organizāciju rekrutēšanas principus. Šīs programmas ir ārkārtīgi dārgas, tās prasa personāla resursus un ļoti augstu analītisko gatavību, bet eh, es tātad mēģinu pats tā vienoties ar sevi, kāda varētu būt eh, paraugu prakses ideja. Uh, ir arī citas valsts, kurās ir izveidot, izveidots līdzīgas programmas, viena no tām ir Vācija. Un kā, Eiropa, kā Eiropas Savienībai vajadzētu rīkoties, varbūt, ka varētu tātad apvienot, apkopot paraugu prakses, bet man ir vairāk jautājumi. Pirms eh, vairākām nedēļām presē tika eh, publicēts raksts, ka ir aizturēts viens Itāri, Itālijā, kurš ir, tu, kurš ir tā kā vadījis Tunīzijas, muze, Tunīzijas muzeja teroristu uzbrukumu, un viņš Itālijā bija dabūjis bēgļu statusu, un visticamākais, ka viņš Itālijā nokļuva ar vienu no nelegālo migrantu laivām. Uh, Vai tiešām, jūsuprāt, ir šādu cilvēku infiltrācijas risks Eiropā, jo, kā mēs zinām, milzīgais nelegālo migrantu daudzums, kas mēģina pārkļūt pāri vidusjūrai e, nelielās laiviņās, vai tiešām šie cilvēki nav arī risks Eiropas drošībai? Interpols, jūs to pieminējat, varbūt tas varētu mums palīdzēt. Un ko jūs atbildētu tiem, kuri apgalvo, ka E, Interpolu izmanto dalību valstis, e, lai apkarotu kriminālu noziedzniekus un nevis teroristus. Un tagad Fortegas kundzei vārds, saka priekšsēdētājs, un tā ir apakškomitejas priekšsēdētāja. Paldies, e, priekšsēdētāja kungs, un sveicināts šeit Eiropas parlamentā. Es vēlētos jums pateikties par ievadvārdiem. Īpaši šeit vēlētos eh, uzteikt eh, jūs teikto par tiem pasākumiem, kuri tiek īstenoti propagandas eh, apkarošanai dažādu radikālo grupu skaļruņos. Es vēlētos arī Mm, uzteikt stratēģisko komunikācijas nozīmīgumu. Mans jautājums ir sekojošs. Kā jūs vērtētu propagandas kāru, kuru šobrīd izveda radikālā islama grupējumi pret Eiropas Savienības dalību valstīm? Un Ko jūsuprāt vajadzētu darīt un kā rīkoties, lai to apkarotu? Un runājot par sadarbību ar trešajām valstīm, Krievija, Turcija un Irāna. Par Krieviju. Pēc eh, Medveģa lēmuma un par Afganistānu, tagad par Irānu, vai mēs varam cerēt uz sadarbību šobrīd, kad Irāna cer uz minoritāšu grupu atbalstu. Paldies! Paldies! Vispirms mēs esam noslēguši runātāju sarakstu, un otrkārt eh, vēlētos, eh, lai viss iekļautos pusotras minūtes eh, jautājumu laikā, jo Pūkstens sešos šeit ieradīsies Broka kungs, Plankovičs kungs, pusotra minūte jums. Šmista. Paldies, Pasku kungs, Dekirhov kungs, paldies, ka esat ieradies mūsu ārlietu komitejas sēdē tas eh, tikai vēlreiz pierāda to, ka jūsu vadīto pasākumu kopums ir ārkārtīgi aktuāls. Es tomēr vēlētos pajautāt par datu apmaiņu, kas jums ir ar Dienvidu Austrum Eiropas eh, valstu datu apmaiņu, un tas eh, attiecās arī uz tuvējiem austrumiem, piemēram, Bosnijā, Hercegovinā. -Her kāda ir slepenās informācijas data apmaiņa un kā jums šķiet šī tendence turpināsies, jo tas parādās mūsu rezolūcijās. <clears throat> Gomes skundze nākamā pusotra minūte. De Kerhov kungs sveicināts šeit. Kā jūs vērtētu informācijas apmaiņu? Un vai šī informācijas apmaiņa ir uzlabojusies starp dalību valstīm un ar aģentūrām Eurojust, Europol un līdzīgi? Un par eh, ieroču tirzniecību. Jūs teicāt, ka eh, komisija ir vai sagatavos jaunu rezolūciju, bet eh, kā ir ar dalību valstīm? Iespējams, ka dalību valstīm vajadzētu īstenot kopējo nostāju. Un vai nav tā, ka mēs šīs jaunās regulas sagatavošanā esam nonākuši strupceļā? Es esmu viena no tām, kura pilnībā noraida uh, bēgļu saistību ar teroristu. Šeit eh, kāds to pieminēja, un tas parādās arī publiskajā telpā, un mums mēģina draudēt, tā nav. Bet eh, mēs zinām, ka šobrīd eh, Lībija ir sava veida terorisma templis. Un, protams, ka šo teroristu mērķis nav Lībija, bet gan Eiropas valsts. Un ko jūs varētu par to pateikt? Un visbeidzot. Uh, vai dalību valstis e, mēģina e, saskaņot savu rīcību Irākā un kā tiek apkarota islama valsts tur. Jūs teicāt, ka šāda koordinācija pasākumos ar Turciju ir, un kā tas attiecās Saudarābiju un Katāru. Paldies, prieksēdētājs Demesmakerkungs, lūdzu. Pusotru minūti, lūdzu. Paldies, e, prieksēdētājs kundze, prieksēdētājs kungs un arī šeit Kerkovas kungs sveicināti. Pārsīs jautājumu. Pēc eh, Parīzē notikušajiem terorismu uzbrukumiem bija eh, vesela virkne eh, Francijā un Vācijā īstenotu policijas reidu, kurā tika apcietināti čečeni, kuriem bija Krievijas pase. Un arī citur tika apcietināti vairāk čečenu tautības pārstāvi. Mēs zinām, ka čečena aktīvisti, kur iestājas par Krievijas vāru, aktīvi iesaistās arī Ukrainas konfliktā. Tātad savā ziņā mēs varam runāt par teroristu aktivitātēm arī Ukrainā. Un ko Ukrainas valus varas iestādes dara, lai starptautiskā līmenī apkarotu e, terorismu? Aprīlī Bahreinā tika e, organizēta sanāksme, kurā e, runāja par islamu valsts finansējumu no Eiropas Savienības valstīm, no Eiropas Savienības kontiem. Saudarābija, Katāra arī varbūt iesaistās islamu valsts finansējumā un golfa sadarbības valsts. Tātad, ko mums vajadzētu darīt? Prieksēdētājs Kūzu kungs nākamais lūdzu. <coughs> Pardon, Paldies, prieksēdētāja kungs. Es nepiekrītu Kešov kungam par šiem eh, datiem, kurus jūs pieminējāt. Es eh, nedomāju, ka eh, vajadzētu izmantot, piemēram, datus par to, ka Šarlija Hebdo uzbrukumi ir saistīti ar dažādiem bēgļiem. Mēs nevaram to saistīt kopā, un šajā tādā emocionāli piesātinātajās debatēs mums varbūt vajadzētu paraudzīties uz Libe komitejas teikto šo, šogad. Eiropā mēs esam nobežījušies, jo NSA arī nav skaidrības un apvienotās karalistes uh, slepenie dienesti arī nodarbojas apmieroši ap, ar, ar informācijas vākšanu. Bet eh, kā mēs varētu izvairīties no līdzīgiem teroristu uzbrukumiem, kāda bija Čārlija Hebdo, un kā aizsargāt personas datus, lai nebūtu tā, ka tie tiek izmantoti dažādi dienas informācijas vākšana. Uh, now, uh, Mrs. Lochbiller. Vārds Lohpīlērs kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Paldies uh, uh, arī par jūsu interesanto stāstījumu. Un es gribētu runāt par uh, bezpilota lidmašīnu izmantošanu cīņā pret terorismu. ASV valdība pavasarī arī atzina, ka uh, Uh, ir gājuši arī civiliedzīvotāji šādos uzbrukumos. Es gribētu zināt, vai Eiropas Savienība ir uh, uh, arī protestējusi ASV valdībai un uh, kāda ir situācija šai jomā, jo mēs esam pieņēmuši rezolūciju par ļoti stingriem noteikumiem, kas jāievēro um, pie, izmantojot uh, kaujas bezpilota lidmašīnas, un kā jūs to, kā jūs to skatāties. Tālāk, uh, nākamais jautājums Uh, Marokā, Tunisijā, Alžīrijā uh, Eiropas Savienības uh, valstis paredzējušas veidot bezpilotu lidmašīnu bāzes, ir paredzēts cīņā tos izmantot pret uh, islama valsti un kā šeit ir paredzēta sadarbība. Paldies tagad vārds Kārverkungam. Paldies priekšsēdētāju kungs. De Kerkaukungs, eh, runājot par eh, drošības eh, jautājumu un to, tas, kam pievērs uzmanību Snowdens ar saviem paziņojumiem, vai ir paredzēts īstenot informācijas apmaiņu, tā skaitā ar Turciju. Uh, Tāpat laikā ir dzirdēt paziņojumi, ka Turcijas drošības iestādes ir nosūtījušas arī dumpiniekiem ieročus un kā ir paredzēts risināt bēgļu krīzi. Epipideos kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Kirko kungs, es vēlētos jums stot jautājumu par šiem datiem, kas tiek ievāktas sadarbībā ar ASV. Kā mēs nodrošināsim, ka pasažieru datu režis netiek izmantots iespējiem uh, politisku izreikināšanās gadījumā, tad, ja, piemēram, uh, grib vērsties kādu apsūdzot terorismā, manā valstī Grieķija, diemžēl, ir bijuši tādi gadījumi. Un jūs minējāt par islamofobiju un uh, antisemītismu, kā centieni apkarot šīs parādības varēs veicināt terorismu apkarošanu. Pastāstiet, kā šie centieni uh, varēs palīdzēt apkarot to terorismu, ar kuru pat labam saskaramies, proti ar islāmistu darbību. Viņi vajag to terorismu. Paldies. Mr. Jurek. Paldies, vārds Jurek kungam. Paldies, priekšstādātāji. Paldies D. Kirkokungam par sniegto informāciju. Es vēlējos arī uh, jautāt jums par uh, šo situāciju, kas ir saistīta ar uh, džihādistu izbraukšanu no Eiropas. Vai šeit ir kādas psiholoģiskas iezīmes saistītas ar uh, kopienām, no uh, kur, kuras uh, šie kaunieki pārstāv, vai ir uh, zināms par to, ka ir plānoti uzbrukumi mērķiem arī Eiropā. Jautājums, vai šī uh, džihādistu plūsma pieaug vai samazinās, un kas organizē šo kaujinieku vervēšanu, vai uh, tie ir islāma valsts aktīvisti, vai arī šeit uh, darbojas uh, Eiropā pastāvoši tīkli. Un jautājums arī par profilaktiskiem pasākumiem ko varētu īstenot, lai nepieļautu džihādistu atgriešanos no šīm uh, valstīm. Un vai jūs zinat, kā viņi uzvedas pēc atgriešanās Eiropā? Vārds Baširkungam. Paldies par uh, šo iespēju uzdot jautājumu. Gribu teikt, ka tiem žēl jūsu uh, veiktie pasākumi nebūs īpaši efektīvi. Tas nozīmē, tas būtu tā kā censties salīmēt uh, dārgu vāzi, kura jau ir sasista. Mums būtu nepieciešams rīkoties tā kā pēc otrā pasaules kara Vācijā, kad tika izsanots maršāla plāns, būtu jāpiešķir miljārdi uh, Eh, lai eh, šo situāciju glābtu, jo pretējā gadījumā arī Vācija būtu eh, darboties nespējīga valsts, ja nebūtu šādas plāna. Jāsaka, ka Sīrijā un Lībijā trūks centrālās valdības, nav ne pal, policijas, ne armijas, nav neviena spēka, kas spētu vērsties pret šiem teroristiem. Ja mēs parūgojamies uz situāciju Pakistānā, pateicoties tam, ka tur darbojas armija un policija. Pagājuši gadu izdevās um, uh, atspēkot Talibānu uzbrukums un Pakistānā valsts darbojas un teroristi tiek uh, sakauti, jo pre, mums ir jārīkojas tāpat arī citviet. Paldies, Kirko kungs, uz šīs pozitīvās nots. Tagad vārds jums. Liels paldies! Par šiem uh, nu, grūtajiem jautājumiem, es varētu teikt, centīšos īsumā atbildēt uz visiem uzdotiem jautājumiem. Uh, jautājums uh, izskanēja divas, trīs reizes par to, ka varētu notikt teroristu infiltrēšanās um, um ar šīm migrācijas plūsmām. Es uzskatu, ka šie divi jautājumi būtu jānošķir. Nelegālie migranti ir viena lieta, viņi meklē labāku dzīvi, bēgļi ir vajāti un tiem ir nepieciešama startautiskā aizsardzība. Protams, tas viss ir objektīvi jāizvērtē ko es zinu par situāciju Lībijā. Jā, tiešām Islāma valsts nodarbojas ar cilvēku kontrabandu, jo tas ir ļoti ienesīgs bizness. Tas nozīmē, ka nu, no katrā nelegālā imigranta viņi nopelna 5000 uh, eiro Nu, nav zināms, ka viņi mēģinātu šos uh, bēgļus izmantot uh, uh, infiltrācijas nolūkos. Es uzskatu, ka lielākas briesmas rāda šie Eiropas pilsoņi, kas ir džihādistu kaujinieki. Tur jau pat nav vajadzīgs nelegālo imigrantu tīkls, ir nepieciešams tikai Eiropas pases, un tieši tādēļ mums ir nepieciešams arī pasažieru dādu, datu reģistrs, jo daudzi no šiem kaujiniekiem policijas dienestiem nemaz nav zināmi, un tādēļ mums ir nepieciešams zināt, kur viņi brauc un ar kādām pasēm, un e, jāsaka, šobrīd mums nav e, nekādas ziņas par nelegālo imigrantu e, tīkla izmantošanu šiem mērķiem. Bet runājot par Eiropas pilsoņiem, kas ir, ir uh, kaujinieki, tad jāsaka, būtu jāiesaista Frontex cīņā pret organizēto noziedzību arvien vairāk. Līdz šim mēs esam veidojuši Frontex pirmā pīlāra ietvaros, un tas nozīmē, ka Frontex tikai var nodarboties ar migrācijas plūsmām, nevis ar cīņu pret noziedzību Uh, robeža apsardzi, robeža apsardzi spēki uh, nodarbojas ar abiem šiem jautājumu lokiem, gan ar migrāciju, gan ar uh, noziedzības apkarošanu. Un mums, mēs tagad, ja būtu bijis jāveido Frontex šodien, uh, tad mēs uzdotu arī tādu pašu uzdevumu kā Eiropolam personas datu apkopošanu. Un tāpat Frontex būtu jādalās šajos datos ar Eiropolu, un tas ir nepieciešams darbojoties vidus jūrā. Šeit tika pieminēts kāds Istambulā dzīvojošs vīrs, kurš bija šī grupējuma vadītājs, un, un jāsaka, ka šis cilvēku tirzniecības bizness nes šobrīd miljoniem dolāru lielu peļņu, bet tālāk par Interpolu. Tanok kungs to uzdeva. Viss tās dalību valstis ļoti piesardzīgi izmanto Interpolu, lai neizplatītu sensitīvu slepenu informāciju visām uh, Interpola dalību valstīm, jo ne visas tās ir ļoti demokrātiskas valstis. Tāpat, ja mēs uzskatām, ka šī, šī informācijas izplatība ir saistīta ar politiskiem motīviem, nevis ar citiem motīviem. Tālāk par sadarbību ar Krieviju, Irānu un Turciju. Jā, es piekrītu pilnībā, tik līdz mēs būsim pabeiguši sarunas par kodoprogrammu ar Irānu. Es domāju, ka mēs varēsim uh, stiprināt šos kontaktus un uh, sadarbību nu, ar Krieviju zināmā mērā. Uh, šajā punktā mums ir diezgan liela vienprātība ar uh, Krieviju runājot par cīņu pret islāma valsti un terorismu. Un Turcija, protams, mums ir cieši sadarbības partners. Jautājums par Balkāniem. Diemžēl nevaru jums uh, sniegt izsmeļošu atbildi, jo es pats nepārskatu operatīvos un izlūkdatus, bet kad uh, apmeklēšu Balkānu reģionu, tad varēšu precizēt šos datus par uh, šiem kaujiniekiem. Tādu laikam ir 600, varbūt vairāk. Oh runājot par Bosniju un Hercegovinu un Serbiju. Šeit ir izveidots drošības dienests no jauna, un man ļoti iespaidoja tas, ka viņi arī cieši savstarpēji sadarbojas šajā reģionā, bet es nevaru atbildēt uh, par uh, izlūkdātu kvalitāti. Tas ir dalību valstu kompetencē. Tālāk par informācijas apmaiņu. Šeit tiešām situācija uzlabojas. Man e, rīt e, ir arī e, par to jārunā ar padomi, vai vairāk informācijas tiek sniegts Eiropol un Eirojust. Jā, šis informācijas apmaiņas apjoms tiešām pieaug. Tālāk par. Uh, ieroču um, neutralizāciju. Dažādās valstīs ir atšķirīgi, atšķirīgi standarti, atšķirīgas prasības, tāpēc, ka dažās valstīs uh, šis process ir tāds, ka šos uh, neutralizētos ieročus ir viegli atkal padarīt par kaujas ieročiem, un tādēļ mēs uzskatām, ka šeit ir nepieciešama vienota standarta un ciešāka sadarbība. Demes Mākerkungs jautāja par Ukrainu. Šis jautājums ir diezgan āķīgs, vai tur ir terorisms vai nav, vai šie kaujinieki ir teroristi vai ne. Ja tiešām dažu Eiropas valstu pilsoņi dodas karot vienā vai otrā pusē. Es Arī iztei, esmu izteicis vēlmi tikties ar Ukrainas drošības dienestu vadītāju un apspriest arī cīņu pret terorismu, tā kā mēs varēsim pēc apmēram pāris nedēļām apspriesties ar Ukraiņiem par to, ko mēs varētu palīdzēt viņiem. Kjūzo kungs teica, ka pasažieru datu reģistrs jau nebūtu varējis novērst uzbrukumu Šarlī Hebdo Parīzē. Nu jā, jūs droši vien esat um, dzirdējis mā, manas uzstāšanās jau iepriekš, ne jau uh, šā uzbrukuma dēļ es iestājos par uh, pasažieru datu reģistru izmantošanu, uh, bet nu, nevar atteikties no šī projekta tādēļ, ka tas nebūtu palīdzējis novērst Parīzes um, notikumus. Uh, patiesībā tas ir vienīgais veids, kā identificēt aizdomīgus ceļojumu maršrutus, aizdomīgus ceļotājus. Eh, šie jautājumi ir arī ļoti sarežģīti, es eh, labprāt ar jums tos apspriestu eh, vēlreiz. Uh, runājot par bezpilotu lidmašīnām, par to mēs varētu apspriesties vēl turpmāk. Uh, uh, pie tā strādā drošības ministru padome un ārējās darbības dienests. Būtībā jau runa ir nevis par uh, bezpilotu lidmašīnām vai uh, iznīcinātājiem, Jautājums ir arī par to, kā šie, šīs bezpilota lidmašīnas tiek iz, izmantotas. Piemēram, ja tie ir nestartautiskie bruņotie konflikti, un šīs debats turpinās jau vairākus gadus, tīpaši prezidenta Buša valdības laikā, kad tika izsludināts globālais karš pret terorismu. Uh, un mēs uh, uzsākām uh, dialogu ar valsts departamentu par šiem jautājumiem. Un mēs daļēji arī apstrīdējām interpretāciju, kāda amerikāņiem bija par šiem bruņotiem konfliktiem un cīņu pret terorismu. Gribu teikt, ka man nav nekādas informācijas par jebkādā, jebkādu vienošanos, kas būtu panākts ar Alžīriju, Tunisiju par uh, šādu bezpilota lidmašīnu bāzu izveidi šais valstīs. Un, un jā, arī šādas bezpilota lidmašīnas tiek izmantotas tikai novērošanai, nevis, uh, nevis uzbrukumiem. Un, uh, Vienīgi man ir zināms, ka Nižērā ASV ir uh, izvietojis šādas lidmašīnas. Uh, mums tāpat ir laba sadarbība ar Turcijas drošības uh, iestādēm izlūkdienestu TMT, e, un viņu rīcībā ir vērtīga informācija. Tālāk par īslamofobiju un cīņu pret terorismu. Šeit nav nekādas ciešas saiknes. Radikalizācijas procesā rasisms var būt viens no šiem daudziem elementiem, kas darbojas šai procesā. Kāds, kāda persona var būt vīlusies un uh, kļūt vardarbīga, bet tas nav vienīgais izšķirošais faktors un nebūtu tāpat laikā uh, pamats noliek to, ka antisemītisma pieaugums, ir tīpaši Francijā, ir satraucošs. Es lab, labi pārzinu arī situāciju Beļģijā, bet jāsaka, ka 7000 ebreju pagājušajā gadā ir izbraukuši no Francijas. Un uh, šī tendence varētu vēl pieaugt, un kā arī norādīja Francijas premjērs, pret to ir jācīnās, jo šeit tiešām bija notiku, notika uzbrukumi ebrejiem, un tas ir nepieļaujami. Un jāsaka, islāmofobiju nevar nostāt sodīt vienā līmenī ar uh, antisemītismu, jo uzbrukumi ebrejiem notiek tādēļ, ka tie ir ebreji, pat ne tādēļ, ka tie būtu uh, šīs reliģijas uh, piekritēji. Islāmofobijas gadījumā šī situācija ir nedaudz atšķirīga. Mēs esam piedzīvojuši atsevišķās dalību valstīs tādas demonstrācijas kā Pegīdā, pret uh, arī pret uh, musulmaņiem. Un uh, tas varētu, ja mēs vērstos arī pret šādām parādībām, tas būtu ieguldījums cīņā pret radikalizāciju. Un uh, arī uh, viceprezidents Timermans ir uh, izteicies uh, š, par šiem jautājumiem. Tālāk par radikalizāciju. Šajā kontekstā īpaša loma ir sociālajiem tīkliem. Piemēram, Bēģijā, ja ir devušies jaunieši uz Sīriju, Irāku, tieši tādēļ, ka salafistu organizācijas ir aktīvi vervējušas šos kaujiniekus. Uh, un tieši šajos reģionos, Antverpenē, Vilvordē, Briselē darbojās organizācija Sharia for Belgium, un tieši no šiem rajoniem daudz kaujinieki devās uz Sīriju, un, un bet daudz tika arī savervēti internetā, un arī tie, kuri bija nokļuvuši Sīrijā, tika aicināti iesaistīt savus paziņas, draugus šajā cīņā. Šī situācija atsevišķās valstīs stabilizējas, piemēram, Bēģijā vai apvienotā karalistē, bet Francijā un Vācijā šī stabilizācija nav panākta bet mēs tomēr cenšamies to ierobežot un mazināt šo parādību noteiktos aspektos. Tālāk par uh, pārvaldības trūkumu es piekrītu, jā, mēs būtu varējuši darīt vairāk, būtu varējuši ieguldīt vairāk drošības uh, Uh, iestāžu reformās, un uh, mēs sniedzam atbildību atbalstu Tunisijas varas iestādēm, veidojot jaunos drošības dienestus, iedibinot tiesiskas valsts principus, uh, arī, lai varētu īstenot profilaksi. Esmu ticies ar Eiropa padomes uh, vadītājiem. Diemžēl Lībijā mēs šobrīd nevaram neko darīt, bet tas ir lielākais izaicinājums turpmākajiem gadiem. Tāpat citām valstīm ir nepieciešams atbalsts, uh, īstenojot reformas drošības um, jomā. Vārds uh, Fotigas kundzei, jā, pavisam īsti, Kirko kungs, es uh, jautāja par Krieviju, Irānu un Turciju. Nu, noliksim malā Turciju, bet būtībā es neaicināju padziļināt sadarbību, bet es gribēju tikai zināt, kāda ir situācija. Es neteicu, ka mums ir jāpastiprina sadarbība. If, if you have some comments. Jums ir vēl kādi komentāri? Uh, Vai jūs varētu um, izvērst šo jautājumu, lai es varētu labāk atbildēt? Ko jūs saprotat ar pašreizējo situāciju attiecībās ar Krieviju? With Russia, very simply, I gave... Ar Krieviju, nu tas ir ļoti vienkārši. Es minēju piemēru par uh, dekrētu, kas aizliedz nelegālu ieceļošanu no Afganistānas. Un kad mēs runājam par Krievijas iesaistīšanu uh, cīņā pret terorismu, tas bija pretējs tam, ko mēs sagaidījām. Un runājot par Irānu, Nu, šeit bija vienkāršāka situācija. Vienkārši kā uh, nodrošināt Irānas atbalstu minoritāšu grupu atbalstā, piemēram, uh, kristiešu, jedisi, jezīdu un kaldējiešu atbalstam Irākā. Tas bija vienkārši. Uh, De Kirkopkungs, es pats um, neesmu. Um, Um, iesaisties sadarbībā ar Irānu. Nezinu, vai mēs varam kaut ko panākt šeit vai nē. Mēs varētu prasīt no Irākas premjerministra integrējošāku politiku īstenot, bet es neesmu iesaistīts šajā sarunu procesā un nezinu, vai ir šādas diskusijas vai nav. Un uh, tā. Uh, varbūt nav galvenā prioritāte. Un šīs uh, um, process prasa daudz laika, un kad uh, pamatjautājumi būs atrisināti, mēs pievērsīsimies uh, arī citam par Krieviju. Vai kaut kas ir mainīts kopš šis uh, uh ir šis transporta aizliegums. Atbilde. Tiekoties ar uh, manu kolēģi Krievijā, uh, gribu teikt, ka viņiem arī ir tādas pašas bažas kā mums par islāma valsts uh, attīstību un mūsu attiecībām ir jāpadziļinās. Ja bet, nu, situācija nav tāda pati kā pirms Ukrainas krīzes. Un uh, runājot par situācijas vērtējumu, mums ir līdzīgas bāžas attiecībā uz islāma valsti. Un viņu skatījums uz Afganistānu arī ir tūs mūsu skatījumam. Liels paldies, Neherhof kungs! Es zinu, ka tas ir vēl viens solis mūsu dialogā. Paldies, ka bijāt mūsu viesi un gaidīsim jūs nākošais. Lielas paldies! Sekmes vēlos vēlēt! Paldies! Tagad vēlos paziņot kolēģiem, ka nākošais darba kārtīgs punkts - Teherēns delegācijas vizīte. Ehm, to vadīs Debroka kungs, un tas ir pasākums aizslēgtām.